Dichiaro ripresa la Ziņoju, ka mēs atsākam Eiropas parlamenta sesiju, kur tika pārtraukta ceturtdien 21. maijā. Un pirms mēs pārējām pie protokola pieņemšanas, vēlos jūs informēt un tos Eiropas pilsoņus, kuri seko tiešsaistē Eiropas parlamenta plenārsesijai